ir stāvoklis Šrilankā. Vispirms došu vārdu rezolūcijas autoriem. Vispirms Šloterkungs. Tack, herr ordförande. Det är inte ofta vi kan stå här i... Jā, paldies. Nav tik bieži situācija, ka varam šeit stāvēt un paust prieku, ka beidzies ir karš. Uh, bet beidzot pēc tik ilgiem gadiem Šrilankā beidzies karš. 2010. gadā ir uh, izveidota valstī arī samierināšanās komisija un eh, notikušas arī vēlēšanās. Augustā ir izveidota izmeklēšanas komisija. Uh, bezvēsts pazudušiem. Ziemeļprovincē es arī bijuši vēlēšanās. Tas viss ir pozitīvi, bet, diemžēl, ir arī tumši mākoņi pie apvāršņa. Jo tāpat laikā mēs varam konstatēt, ka ir atsākušies konflikti, apdraudējumi. Un visā šajās situācijās ir neaizsargātie kas ir īpaši pakļauti riskam. Līdz ar to ir nepieciešams eh, steidzīgi risināt šīs problēmas. Ir nepieciešams tāds komisijas izveide, kas izmeklētu kara noziegums abās pusēs, un abas pusēs vainīgie tiktu sodīti, lai tādēļ nodrošinātu taisnīgumu. Ano ietvaros tiek sagatavots ziņojums, tas arī ir nepieciešams. Ja tas nenotiks, tad ANO ir e, jāizveido sava izmeklēšanas komisija. Mums ir jāsauc pie, atbildī, pie atbildības vainīgie par kara noziegumiem. Ja cilvēki ir kļuvuši par upuriem vardarbībai, tad vieglāk ir aizmirst un piedot, iet tālāk ja ir bijis taisnīgums. Un tieši tas ir tas, ko mēs prasām, lai Šrilanka varētu sekmīgi doties savu nākotnes ceļu. Paldies, Šlīters, kundze, tālāk Gomes, kundze, vienu minūti. O Parlamento Europeu já adotou várias resoluções sobre a situação no Sri Lanka. Eiropas parlaments jau ir eh, sagatavojis vairākas rezolūcijas par Šrilanku, norādot problēmas saistībā ar nacionālo samierināšanu. Es 11. gadā devos eh, savas grupas delegācijas sastāvā uz šo valsti, tad pastāvēja daudz bažas, bet bija vēl cerība, ka samierināšanas komisija, ko valdība bija izveidojusi, lai izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus kara laikā, it īpaši kara noslēguma posmā būs labs risinājums. Diemžēl šobrīd esam eh, sapratuši, ka tā tas nenotiek. Startautiskās prasības eh, par komisijas neatkarību netiek eh, īstenotas ir nesodāmība tiem cilvēkiem, kas ir kara noslēgumā īpaši pastrādājuši noziegumus. tā, tā vietā tiek mēģināts apklusināt tos cilvēkus, kas cīnās par patiesību un pārkāpj demokrātisko brīvības eh, principus eh, Šilankā. Tāpēc mēs aicinam valdību eh, atbalstīt ANO augstās komisāras prasības, un ja tas nenotiks, tad ANO cilvēktiesību padomē ir jāizveido starptautiskais tribunāls kuram jāveic nopietna izmeklēšana šajā situācijā samierināšanai Šilankā jābalstās uz taisnīgumu. Paldies Gomeša kundzei, Van Orden kungs tālāk. Uh, Paldies priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribu pateikties savam kolēģim Lise kungam, ka viņš ļāva man izteikties pirms viņa. Nu, gribu teikt, ka ir tādas lietas Tamilu diasporā, kas nekad nav nonākuši līdz LTT uzmanībai. Un tur ir informācija par brutālu organizāciju, kas ir īstenojusi nežēlīgu darbību ne tikai pret Tamiliem, kas dzīvo valsts ziemeļos, bet kas turpina šo darbību. Un tagad, kad ir visi centieni pārvarēt plēsmu, ir jāpārliecinās, ka kļūdas netiek atkārtots, ir jāatjauno Šrilankas ekonomika, ir jārada daudz labklājīgāka, demokrātīskāka nākotne visiem Šrilankas iedzīvotājiem jautājumu, neskatoties uz viņu etnisko izcelsmi. Ļoti daudz jau ir dalīts, darīts lietas labā, un te atzinīgi vērtēju Šrilankas valdības paveikto, bet vēl daudz vairāk ir jādara. Šonedēļ mēs eh, skumstam par Nelsonu Mandelas aiziešanu, kas pēc uh, eh, 27 garu, gadu cietuma soda viņš tomēr iz, iznāca no cietuma un eh, strādāja pie samierināšanās procesiem. Un es gribētu, lai arī Šrilankas valdība iet vēl solīgi tālāk un, skat, un pa, ņem vērā Tamilu paustās bažas, pamatotās bažas. It īpaši runātājs tiek pārtraukts. Paldies Van Orden kungam, tālāk Mērfī kungs pusotra minūte. Paldies priekšādātāji. Nedrīkstam pieņemt labējo domu gājienu šeit, kas vēlas nomē, vainot tamilu runājošo, dies, tamilu valodā runājošo diasporu visā pasaulē par cilvēktiesību pārkāpumiem Šrilankā. Ir, protams, taisnība, ka viņi atkal ir pasaules uzmanības centrā, cilvēktiesību grupējumiem ir taisnība, kad viņi saka, ka ir jādomā par to, eh, kādas pilnvaras tiek dotas Reja Paksas režīmam un jo atkal sabiedrība ir gatava uzgriezt uh, muguru e, šiem, uh, šai situācijai, lai aizstāvētu savas ekonomiskās intereses. Jo pēc četru gadu brutāla un asiņaina pilsoņu kara, pēc četru gadu genocīda un masu slaktiņiem, kad vairāk kā 70 tūkstoši tamilu tika nogalināti, uh, nav nodrošināts pārskatāms, pārskatāms izmeklēšanas process valda nesodāmība, tīpaši attiecībā uz valdībā esošiem pārstāvjiem un militārajiem uh, oficieriem tas, e, arī tas, ko šobrīd ar starptautiskā sabiedrība drīzāk ir centieni atkal nomazgāt Baltu Šilankas valdību un īstenībā pasākumi izlīguma procesam netiek īstenoti. Starptautiski izmeklēšana jau sen bija jāizme, jāizveido un to vajag darīt tagad, lai kaut kādā veidā nodrošinātu kompensāciju upuriem un viņu ģimenēm. Nedrīkstam šeit paļauties uz tās augto starptautisko sabiedrību, kas tad nodrošinās mieru. Nē, mums ir jātur, viņiem šobrīd pašiem jāturpina organizēties, cīnīties par savu taisnību tādās grupējumos, kā Tamil solidaritāte. Paldies, Mērfīgums. Vai jūs pieņemat jautājumu no Devas kunga? Yes. Yes. Uh, thank you, Mr. Murphy. Paldies, Mērfī kungs, ārkārtīgi laipni no jūsu puses piekrist atbildēt uz manu jautājumu priekšā, tad vai var viņam tomēr vaicāt? Viņš acīm redzot sev pasludina par Šrilankas ekspertu, viņš man pasāstīja sekojošo. Cik daudz tamilu Šrilankā šobrīd dzīvo, cik daudz no viņiem dzīvo valsts dienvidos, cik ziemeļos, un kāds ir tamilu iedzīvotāju skaits eh, Kolumbijā, piemēram. Pēc Kolombo galvaspilsētā. Uh, um... Paldies par šo jautājumu. Nē, es nebūtu sevi neuzskatu par Šrilankas ekspertu. Tieši tāpat kā jūs, es labprāt būtu guvis iespēju apmeklēt Šrilanku, bet šāda iespēja man tika liekta, jo man Šrilankas valdība ne, nedeva vīzu, tāpēc, ka es kritizēju uh, eh, tamilu apspri, apspiešanu. Nevar tāpat arī jums sniegt konkrētus skaitļus par tamiliem un to, kur viņi dzīvo. Protams, ka viņi pārsvarā dzīvo ziemeļos un ziemeļa austrumos, jā, bet ir arī Kolombo. Galvaspilsētā ir ļoti daudz tamilu un arī viņi cieši no diskriminācijas. Un tas, ko es vienmēr vienmēr esmu teicis, ir tas, ka es vēlos apvienotu senāls un tamil iedzīvotāju cīņu par taisnīgumu Šrilankā. Man ļoti žēl, bet eh, tad jums personīgi jātiekās un jāpārunā. Tālāk Benjāna kungs pusotru minūti. Uh, thank you, thank you, Paldies priekšādātāju. Pagājuši četri gadi kopš beidzies karš un uh, ir izbeigt šī Tamilu nemiernieku kustības uh, Eh, darbība. Bet joprojām turpinās nesodāmība par noziegumiem, kas tika pastrādāti šī kara laikā. Pašreizajā rezolūcijā tomēr ir panākts līdzsvars un tiek dota atzinība arī par gūto progresu, tīpaši atjaunotnes darbā, eh, atmīnēšanā, kā arī veiksmīgi organizēt, attiecībās veiksmīgi organizētajām provinces vēlēšanām. Un tomēr Šrilankas iedzīvotāji no dažādiem uh, eh, slaņiem nākdam, viņi ir, viņiem ir tiesības zināt, kas noticis ar viņu līdz, pils, līdz līdz cilvēkiem, un tāpēc ir vajadzīga izmeklēšana saskaņā starptautiskām tiesību normām, tā ir jāveic abām pusēm šajā konfliktā, un tas ir nepieciešams steidzami. Tāpēc mēs aicinam Šrilankas valdību pasūtīt neatkarīgu izmeklēšanu pēc iespējas ātrāk. Ja Šrilankas valdība šāda veida izmeklēšanu neinicēs līdz 2014. gada martam, tādā gadījumā ANO ir leģitīmas tiesības pašai rīkot neatkarīgu izmeklēšanu. Tāpēc aicinājis augsto pārstāvi proaktīvi dar, sadarboties ar Šrilankas valdību, lai nonāktu pie taisnības, aicinu Raja, Paksu, pre, Raja Paksas kungu, eh, prezidentu, izveidot šādu izmeklēšanu pamato, līdz līdzīgiem pamatiem, kā tā ir pašreiz izveidot attiecībā uz bezvēsts pazudušiem, tā lai veicinātu samierināšanās procesu un tas varētu veiksmīgi noslēgties. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies, Benjam kungu. Nu, vai jūs pieņemat eh, jautājumu no Lainen kunga? Vai jūs pieņemat eh, jautājumu no Lainen kunga? Lainen kungs, lūdzu. He's on that side. Yeah. Uh, yeah. I yeah. speak with you. <laughs> um, after 30 years of civil war. Pēc 30 gadiem ar eh, pilsoņu kāru ir milzīgs hauss Šrilankā. Kolēģi saka, ir uzlabojumi, bet nav pietiekami. Jūs runājat par līdzsvarot risinājumu un prasat visu pāraptverošu izmeklēšanu līdz uh, 13. līdz 14. gada martam, eh, tas ir pēc trim mēnešiem, eh, vai tas jūs tiešām jūsuprāt realistiski paveicams, eh, kāpēc tāds ultimāts, kāpēc tieši marts nākamā gadā tas ir absolūti nereāls, vai tad ne? Well, certainly I agree. Jā, protams, es piekrītu, ka tas ir nereāli pabeigt izmeklēšanu līdz nākamā gada martam. Mēs prasam, lai to sāktu līdz martam. Un laika jautājums ir saistīts ar ANO eh, nākamo sanāksmu martā. Līdz ar to mēs sakam, lai šis process sākas līdz 14. gada martam. Un sākuma process ir tāds, ka prezidents vienkārši izsūta paziņojumu, aicinot eh, sa, uzsākt šādu iz, izmeklēšanu. Līdz, manuprāt, tas ir paveicami. Paldies, Benjan kungs, kā pēdējais no autoriem eh, uzstāsies Lise kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Ļoti labi, ka mēs apspriežam situāciju Šrilankā. Kā te jau reizi, kā mēs zinām, šajā valstī bija šausmīgas lietas, daudzi gadi pavadīti kara darbībā, slepkavības, izvarošanas, cilvēku piespiedu pārvietošanas. Te varētu garu sarakstu sastādīt. Par laimi, tam ir sekojuši četri gadi ar mieru. Kā mēs varam palīdzēt Šrilankai? Mēs varam palīdzēt Šrilankai atjaunot valsts struktūras. Apvienotāji karalistei ir tik daudz gadu sadarbības uh, ar Šrilanku. Viņi varētu palīdzēt ar zinātības pārnes par to, kā atjaunot valsts struktūru. Uh, un mēs ceram, ka šī valsts varēs uzplaukt mierā un daudzām etniskajām grupām būs iespējama eh, līdzās pastāvēšana mierīgā veidā, bet, protams, ir nepieciešama arī izmeklēšana. Es ceru, ka Šrilankā šī situācija tiks atrisināta. Paldies Lisekungam, tie bija autoru rezolūcijām, tālāk politisko grupu vārdā runātāji, pirmais ir pasautkungs, vienu minūtu. Priekšsēdētāji. Šrilankai ir runa par etnisku konfliktu, kas radies pēckoloniālā situācijā. Mums, kā Eiropas Savienībai, nevajadzētu izdarīt to kļūdu, ko izdarījuši iepriekšējās koloniālās varas. Mums vajadzētu pāriet no pamiera uz īstu mieru, bet īsts miers ir sasniedzams tikai uz taisnīgumu pamatu, un patiesa miers ir iespējams tad, ja ir iekšējs miers. Uh, Un, protams, ka tādēļ no vienas puses ir nepieciešams nodrošināt tiesību ievērošanu gan vairākumam, gan mazākumam, bet ir arī iekšējais līdzsvars svarīgs un patiesības noskaidrošana ir svarīga. Un es personīgi šo datumu uzskatu par svarīgu. Bez ilūzijām, ka līdz tam var kaut kas notikt reāli, bet es uzskatu, ka tā, savādāk tas viss tiks atlikts līdz bezgalībai, kā mēs to redzam Serbijā un citās vietās. Uh, Šādi noziegumi ir jāizmeklē abu pušu interesēs, un es apelēju pie vairākuma to arī atzīt. Paldies pasaulkungam! Tālāk Geringer Deodenbergs kundze. Pusotru minūtu. Paldies, priekšsarētāji! Šrilanka uzņēma samitu novembrī un saņēma kritiku no starptautiskās sabiedrības eh, ar pārmetumiem eh, ka nav saukt pie atbildības tie, kas 26 eh, gadu ilgajā pilsoņu karā paveikuši kara noziegumus. Šeit ir eh, runāts par 100 tūkstošu bojā gājušiem un eh, tūkstošiem piespiedu pārvietoto. Mēs prasam aizvērt pakāpeniski bēgļu nometnes, veikt atmīnēšanu, izmeklēt visus kara noziegumus it īpaši eh, tos, kas bijuši pirms kara beigām un šos rezultātus iesniegt ANO. Nav vienkārši nodrošināt samierināšanu pēc ceturdaļa gadsimta ilguša kara, bet tas ir nepieciešams tālākai nākotnē. Paldies, Gerigers Deodenbergs kundzei, tālāk Bilankungs vienu minūtu. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Šrilankas iedzīvotāji ir piedzīvojuši daudz gadu ilgu teroru no tamilu stīģeriem. Konflikta noslēgumā, saskaņā ar ANO ziņojumu, arī tamilu, arī, respektīvi, abas puses izdarīja noziegumus. Šī daudz e, etniskā un reliģiskā valsts e, tai nepieciešams atrast risinājumu, lai varētu mierīgi līdzās pastāvēt šīs dažādās grupas, lai atrisinātu sociālās, ekonomiskās uh, problēmas. Risinājums būtu decentralizācija, kas ļautu grupām pārvaldīt vietējās administrācijas vienotas valsts ietvaros. Tāpat ir nepieciešams arī noskaidrot un izmeklēt noziegumus, uzsākt neatkarīgu izmeklēšanu un, un saukt pie atbildības vainīgos. Nopietni cilvēktiesību pārkāpumi tiek pastiprināti ar turpinošos uh, noziegumu veikšanu, korupciju un tā tālāk. Es paļaujos uz to, ka Eiropas Savienība atbalstīs eh, demokrātijas atjaunošanu Šrilankā. Paldies Bilankungam, tālāk Veržākundas vienu minūtu. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija neatbilst. Um, Šrilankas notikumiem. Ir jāiepazīstās ar ANO ziņojumu. Navī Pīlāra augustā ziņoja, ka Šrilankas režīms virzās aizvien autoritārākā virzienā. NVO ziņojumi ziņo par eh, tamulu situācijas pasliktināšanos. Un šajos apstākļos kā pieļaut to, ka tie, kuri meklē patvērumu Eiropā, tiek nosūtīti atpakaļ uz Kolombo? Es atceros 30-gadīgu jaunu vīrieti šeit pat Strasbūrā, kurš meklēja patvērumu un tika viņš nosūtīts atpakaļ uz Šrilanku. Sešas mēnešus eh, vēlāk viņš tika atrasts ložu cauršauts. viņa ģimenes locekļi tiks spīdzināti, bet ar to nebija pietiekami, lai pārliecinātu eh, eh, lēmē iestādes. Mums, ir, mēs nedrīkstam pieļaut tādu notikumu at, atkārtošanos. Vai jūs pieņemat jautājumu no Devas kunga? Pitē, kolēģi Dīvā. Lūdzu, Devas kungs. Does Mrs. Vergiat know, Mr. President, that... Jā, priekšsēdētāji kungs, vai šā kungs zina, ka Kolambā, Šilankas galvaspilsētā, kur es esmu dzimis, ir minoritāšu pilsēta, kur 64 iedzīvota eh, procenti runā tamilu valodā. Un nevis uh, eh, sengalais, par ko viņi tur runā. Veržjā kundze, atvainojiet. Es nesaprotu, kur ir problēma. Jautājums nav eh, par to, kurš kurā valodā runā, bet par cilvēktiesību pārkāpumus Šrilankā. Un NVO ziņojumi ir formāli un skaidri. Situācija pasliktinās, pastāv cerības uz samierināšanos un ir šodien jāskata lietas, kā to pieprasa ANO. Vielen Dank. Paldies Veržā kundzei, tālāk Obermajer kungs vienu minūtu. Paldies priekšsarētāji. 26 gadus ilgajā pilsoņu karā notekuši visbriesmīgākie cilvēktiesību pārkāpumi, Ženēvas konvencijas pārkāpumi abās pusēs. Kopš 2009. gada situācija Šrilankā it kā ir stabilizējusies un citu konflikts ar Ziemeļu Tamiliem ir noslēdzies abām pusēm eh, tiek pārmesti cilvēktiesību pārkāpumi. Šeit runāts par 30 tūkstošiem cilvēku, par nogalinātiem žurnālistiem, par pazudušiem cilvēkiem, tiek runāts pat par 80 tūkstošu iedzīvotājiem un eh, tie, kas ir eh, bēguši no valsts un nevar atgriezties. Protams, kā Eiropas Savienībai ir jāprasa no valsts valdības sniegt paskaidrojums un izbeigt cilvēktiesību pārkāpumus. Tas arī ir jādara. Un uh, to ir vienkāršāk arī darīt pret mazo Šrilanku, nevis pret pret lielo Ķīnu, piemēram. Protams, eh, labāk būtu doties uz Šrilanku, apskatīties, eh, kāda ir situācija uz vietas. Es esmu optimistiski noskaņots par šīs valsts nākotni. Paldies Obermajer kungam, tālāk Devas kungs divas minūtes. Uh, Priekšādātāji, paldies! Protams, ka šī lieta man interesē. Pats esmu dzimis Šrilankā, mans vecstāvs bija senators tur un dibinātājs galvenajai opozīcijas partijai. Un tiešām patētismi, ka šāda 30 gadi ar terorismu un nepakļaušanos, ka rezultātā zaudēt 60 tūkstoši dzīvības, tiek vienkārši aizmirsti. Uh, Un to dara šis parlaments. Tā vietā liekot kaut kādus startautiskus spriedumus, lēmumus un secinājumus par to, kā karš ir beidzies. 30 gadus valsts puse it kā aizstāvot tiesiskam un pret nevalstiskajām pusēm e, vērsās par tām, kas terorizē vienkāršus iedzīvotājus izmantojot šos cilvēkus kā cilvēcisku vairogu. Šrilanka ir unitāra valsts, kas ir lepna, nešķelta un tāda bijusi daudzus gadus. To daudz reizi ir centušies ie, iekarot, okupēt no Indijas puses, un 14 reižu uh, Šrilanka ir šādus spēkus izdzinusi. Šrilanka turklāt ir viseiropeiskākā no visām Āzijas valstīm. Tur ir 500 gadu Eiropas civilizācijas pastāvējis. Sākot no Portugāles, pēc tam Holanda tur darbojasies un visbeidzot Lielbritānija. Šrilanka kļuva par universāli eh, demokrātisku valsti no 928. gada. Daudz agrāk nekā 19 no 28 Eiropas Savienības dalību valstīm iegūta demokrātiju kas tagad, diemžēl, uzskata, ka var sprediķot Šrilankai par to, kas ir demokrātija. Smieklīgi. Bet šis smieklis, diemžēl, smieklis kļūst par izsmieklu tajā brīdī, kad saprotam, ka Šrilanka tiek pakļauta tieši tā, kā šis parlaments to cenšas darīt, kaut kādiem ultimātiem. Tagad tā ir jādara. Šrilanka jādara tas vai tas līdz tādam datumam vai šitādam datumam, citādi būs atkal sankcijas. Bet tiešām mēs esam atgriežies imperiālismu laikmetā, ka varam tā rīkoties. Tas ir pilnīgi pretproduktīvi. Un pašreizējo valdību katrā ziņā padara vēl tikai un vienīgi populārāku. Tā vietā mums ir jāviedo ilgs, ilgspējīgs miers. Runātājs tiek pārtraukts, viņam tiek atņemts mikrofons. Paldies Devas kungam! Vai jūs pieņemat jautājumu no Mērfī kunga? Vai jūs pieņemat jautājumu no Mērfī kunga? Uh, for, uh... Paldies! Paldies, ka pieņēmāt šo jautājumu. Es pamanīju, Devas kungs, ka jūs nodalījāt valsts īstenot vardarbību un nevalstisko vardarbību. Vai jūs, prāt, tad ir pamatoti, ka valdība ar vardarbību vēršas pret iedzīvotājiem, vai tas ir, vai drīkst valdība rīkot šādi bez vēsts pazudušu cilvēku pie, pa, vienkārši likt viņiem pazust, vai tas tad rod, liek kaut kādu mazāku slogu uz valsts pleciem? Viņiem ir mazāk atbildība jāuzņems par radarību nekā nevalstiskām organizācijām, eh, valstiskiem darbiniekiem. Ja Mervī kungs būtu manī klausījies, tad viņš būtu dzirdējis, ka es neatvainoju, ka es neaizbildinu valsts īstenotu vardarbību. Bet es teicu aizsargāt tiesiskumu. 30 gadus valsts eh, dalībnieki, aktivisti aizsargāja tiesiskumu. Un ja mēs pastīsimies, kā šis karš tika īstenots, tad 30 gadu laikā Dienvidi baroja ziemeļus. Baroja ziemeļu iedzīvotājus. Mēs, sūdēj, mēs sūtījām uz turienu pārtiku. Kaut gan viņi vērsās pret mums ar terorismu, un šī mazā teroristu grupa, kam nav nekādas saistības ar pārējiem iedzīvotājiem ziemeļos, atkal runātājs tiek pārtraukts. Paldies, Devas kungs, saka priekšsarētājs. Tagad esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras, bet, diemžēl, tik daudz ir patērēts laiks, ka es ļoti maz cilvēkiem varu dot vārdu. Respektīvi, tikai tiem, kas līdz šim nav izteikušies. Vispirms, Skinner kungs. Oh, es centīšos nekliegt un ne, nemēģināt šeit bļaustīties. Uh, un lielīties. Es tikai gribu teikt, ka šī rezolūcija ir ļoti svarīga un, manuprāt, nāk īstajā laikā. Progress Šrilankā ir bijis ļoti lēns, un tomēr ļoti daudzās jomās ir tik garš ceļš ejams, lai izveidotu ticamu valsts reputāciju un režīmu reputāciju, kas varētu stāties pretim šīm apsūdzībām par cilvēktiesību pārkāpumiem gan pagātnē, gan šobrīd. Nu, paskatīsimies kaut vai tikai uz darbu, uz uh, ANO īpašās pārstāvis darbu, lai redzētu, ka joprojām ir neatrisināti jautājumi. Daudz no jautājumiem ir saistīti ar humanās palīdzības sniedzēju nogalināšanu un cilvēkiem, kas pazuduši, bet vēsts te nerunāja tikai un vienīgi par Šrilanku. Te runāja arī par ANO un starptautisko sabiedrību, kam pašai jāatbild uz saviem jautājumiem par to, ko tā ir ticamā kārtā spējusi darīt lietas labā. Un, manuprāt, ja nebūs spiediens no iekšienes un no ārienes, tad joprojām progresa nebūs. Paldies! Paldies Skinnerkungam un noslēgumā Repo kungam vārds. Arvoisa puhemies, arvostan kollega Divan asiantuntemusta asiassa. Olen ymmärtänyt, että Sri Lanka... Deva kungs, ja es pareizi saprotu. Šrilankas problēma ir saistām ar pilsoņu karu, kas beidzās 2009. gadā. Šeit ir runa par par vārdarbības aktiem, par tūkstošiem upuru, par uzbrukumiem eh, slimnīcām. Ano sūtnis eh, nāca klāra paziņojumu, ka mums ir jārīkojās ļoti aktīvi saistībā ar valsts samierināšanās eh, iespēju meklējumiem. Nedrīkst aizmirst kara noziegums, nedrīkst pieļaut nesodāmību Tāpat Srilanka ir mēģinājusi uzsākt dialogu ar starptautisko sabiedrību. Tāpat ir jānodrošina reliģijas brīvības Srilankā. Paldies Repo kungam! Ar to noslēdzam arī brīvā mikrofona procedūru un e, jautājumu noslēgumā vārds komisāram Čološam. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti. Mēs apsveicam steidzamības rezolūcijas pieņemšanu Eiropas parlamentā par cilvēku tiesībām, demokrātiju un tiesiskumu Šrilankā. Tāpat Eiropas Savienība atzīst, ka Eiropas Savienība ir palīdzējusi it īpaši atmīnēšanas, pārvietoto personu atpakaļ atgriešanas, struktūra atjaunošanas gadījumā sniegus lielu palīdzību. Tāpat arī uh, Ziemeļu provinciālā padome ir paveikusi lielu, lielu darbu un ceram, ka sadarbība starp šo provinci un teritoriālo administrāciju vārēs tikt sakārtots. Tomēr Šrilankā ir vēl citi izaicinājumi, konkrēti cilvēktiesība aizsardzību, reliģisko brīvību, tiesiskuma un tiesu neatkarības ziņā jānodrošina. Tāpat arī ir jānodrošina saukšana pie atbildības par pagātnes eh, noziegumiem. Šajā sakarā mēs mudinām Šrilankas valdību veikt papildu pasākumus, lai ieviestu tos ieteikumus, kas ir norādīti samierināšanās komisijas eh, dokumentā un veikt izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Tāpat arī veiktais progress tiks izvērtēts pirms 2014. Eh, gada cilvēktiesība padomas. Eiropas Savienība ļoti cieši seko šiem procesiem šai sakarā. Mēs esam pieņēmuši zināšanai izmeklēšanas komisijas izveidi pār cilvēku nolaupīšanu un izmeklēšanu saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs apsveicam apvienoto nāciju e, cilvēktiesību komitāra un īpašā ziņotāja par pārvietotiem e, e, personām apmeklējumu, un mēs lūdzam apmierināt pieteikumus prasībām, apmeklējumiem, taiskaitā no darba grupām, kas nodarbojas ar piespiedu pazušanas gadījumiem. Mēs turpinām arī mudināt Šrilanku uzsākt dialogu ar Eiropas Savienību un citiem starptautiskajiem partneriem, kas varētu sniegt palīdzību, lai atrisinātu grūtos uzdevumus, kādi ir palikuši. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Šrilanku, lai šos izaicinājumus ņemtu vērā un atrisināt un veidot labāku nākotni visiem Šrilankas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies komisāram Čološam! Noslēgumā vēlos informēt, ka ir seši rezolūcija priekšlikumi iesniegt, ar to arī beidzas mūsu debates un esam nonākuši pie balsošanas. Sākumā ar rezolūciju uz stāvokli Centrālāfrikas Republikā. Mums ir no piecām politiskajām grupām rezolūcijas priekšlikuma. Pirmais grozījums, kurš par? Pret?